Gut, liebe kolēģi. Labi, dārgie kolēģi. Tad tagad atklāju sanāksmi. Vai ir kādi iebildumi pret darba kārtību? Tas es ne. Nē, tad līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta tāda, kāda tā ir pieejama. Trešais punkts protokola apstiprināšana sanāksmē, kas bija mūsu pirmā konstituējošā sanāksme, un es piedāvātu šo protokolu uzskatīt par apstiprinātu, ja nebūs nekādas iebildes līdz šīs sanāksmes beigām. Arī šeit neredzu, ka kāds iebilstu. Tad tagad eh, pāriesim pie ceturtā punkta - paziņojumi. Vispirms gribētu norādīt uz to, ka šī sanāksme ir eh, vērojama arī tieši saistē. Lūdzu, uzvedieties eh, godīgi, pieklājīgi. Un gribu norādīt, ka visa informācija par mūsu komitejas sanāksmi ir eh, pieejama intranetā, e-meeting un arī e-komitī vietnē un tur arī varat eh, šo informāciju saņemt. Norādīšu arī to, ka jūs visi esat saņēmuši informācijas paketi savā valodā, un tur ir runa par eh, tirzniecības politiku Eiropas Savienībā un mūsu komitejas lomu tajā. Protams, ja jums ir vēl, vēlmes, eh, papildus eksemplāri ir pieejami pie sekretariāta. Šī uh, pakete, starp citu, arī elektroniski ir atrodama intranetā. Un tad es gribētu piedāvāt lēmuma pilnvaras. Uh, kas neatiecas uz ziņojumu, atzinumu un grozījumu pieņemšanu, uh, ka šīs pilnvaras nododam koordinātoriem, lai viņi savā sanāksmēs varētu uh, pieņemt lēmumus. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka koordinātoru pieņemtie lēmumi tiks, eh, protams, apkopot protokolā, ko jūs visi arī saņemsiet, lai būtu skaidrs, kurš, kad, ko uh, nolēma un lai būtu nodrošināta caurskatāmība. Ja neviens neiebilst, tad tā arī rīkosimies un koordinatoriem tad būs šī īpašā atbildība, kas attiecas uz uzklausīšanām, delegācijām, eh, pētījumiem un darba semināriem un tā tālāk arī šeit neredzu, ka kāds uh, iebilstu, tad tā arī rīkosimies. Tad gribētu sniegt dažus paziņojumus par uh, tirzniecības politikas aktualitātēm. Kopš 8. jūlija PTO līmenī notiek sarunas par uh, vides precēm, kas, manuprāt, uh, kopumā uh, ir progress attiecībā uz situāciju PTO, un bija pirmās uh, diskusijas, un rudenī par uh, vīdes preču jautājumu būtību būs uh, vēl sarunas. 3. un 4. septembrī mūsu komitejā par to diskutēsim arī ar komisijas pārstāvjiem. Kā jūs jau uh, zināsiet, uh, Ekvadora ir pievienojusies Kolumbijas un Peru nolīgumam, un tas tad uh, attiecīgi uh, tiks nosūtīts uh, parlamentam un padomē, lai mēs varam sākt diskusijas. Sarunas ar Vietnamu ir uh, uz laba ceļa, bija astotā saruna kārta, kas attiecas uz uh, uh, tirgus pieejas jautājumiem. Tur ir panākts labs progress, arī runājot par ilgspējīgu attīstību. Būs jauna tikšanās, lai izvērtētu situāciju, un šī sanāksme notiks augusta beigās. Un tad septembrī, oktobrī noteikti vēl skaidrāk redzēsim, kā turpināsies situācijas attīstība ar Vietnamu. Arī PTO ietvaros uh, tirzniecības instrumentu uh, sarunas sākās 31. jūlijā. Un pat, uh, ja sākotnēji šis rezultāts tika pasludināts gandrīz kā eiforiski, tad uh, tomēr uh, dažas valstis uh, Uh, rīkojās atšķirīgi, un tad uh, tas tika vājināts, bet es ceru, ka rezultāti tomēr tiks sasniegti labi, tā lai 2014. gada beigās vai 15. gada sākumā varētu par to lēmt. Un tad jūs droši vien jau būsiet pamanījuši, ka esam noslēguši divi, divus EPA dokumentus ar um, Rietumu Āfriku un Dienvidu Āfriku. Uh, un abi šie dokumenti drīzumā nonāks parlamentā, un mums būs par tiem jādiskutē. Jautājums par austrumu partnerību arī būs jāapspriež. Esat pamanījuši, ka ar Grūziju un Moldovu ir nolīgumi, un, protams, arī tirsniecības daļa tika parakstīta Ukrainas nolīgumā. Arī tas drīzumā būs jautājums, kas būs jāapspriež parlamentā. Jūs redzat, ka ir vesela virkne svarīgu uh, sarunu rezultātu, par ko drīz spriedīsim. Vēl nav noslēgts sarunas par nolīgumu ar Japānu, bet arī tur uh, padome jūnijā izlēma, ka sarunas ir jāturpina. Līdz ar to Būs interesanti redzēt, eh, kas notiks ar tirgus pieeju tieši eh, transporta jomā. Interesanta ir arī TISA sarunu stadija. 7. un 8. sarunu kārtā aprīlī un jūnijā eh, notika intensīvas sarunas, un es domāju, ka tām būs jāsako vēl intensīvāk, un jo īpaši uh, Eh, koordinātoru vidū tikko nolēmām izveidot monitoringa grupu, kas eh, aktīvāk eh, pētīs šo nolīgumu, kas tiek ļoti kontroversiāli diskutēts sabiedrībā. Pēdējais paziņojums. 2. septembrī notiks ikgadējā delegāciju vadītāju uh, Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta uh, tātad delegāciju vadītāju uh, tikšanās, uh, tātad visas delegācijas, kas ir ārējās darbības dienestam no visas pasaules satiksies šeit Briselē, un tad mēs zināsim, kāda ir situācija mūsu tirzniecības partneru valstīs. Mums būs uh, vispārīgas diskusijas ar Martinu Šulcu un arī trīs darba semināri Rafet Deve un Inta par kaimiņattiecību politiku, par uh, jauniem izaicinājumiem attīstības politikā un arī, protams, par transatlantiskajām attiecībām. Tātad 2. septembris, sākot uh, no 2.30, jūs visi esat laipni uh, aicināti piedalīties šajos darba semināros un es. Uh, būtu priecīgs jūs visus tur arī redzēt. Tā ir viena diena pirms nākamās komitejas sanāksmes. Labi, tad tagad pāriesim pie piektā darbkārtības punkta - budžeta diskusijas attiecībā uz 2015. gada budžetu. Budžeta procedūrā ilgi strādājam ar Pēters Tasnī kurš, manuprāt, panāca labs rezultāts mūsu komitejai un šo labo darbu. Tagad gribam turpināt ar ja mūsu jauno referentu Rēmeru Bēgi. Un eh, es domāju, ka Rēmers Bēgi, kā referents par daudzgadu finanšu schēmu ir pazīstams. Un, kā lai saka, viņš ir viens no galvenajiem spēlētājiem budžeta komitejā Līdz ar to man šķiet, ka līdz ar to mūsu atzinums ir tiešām labās rokās. Rēmēr, tev vārds. Jā, dank, Jā paldies, priekšsādātāji. Man ir eh, varbūt eh, jālabo, tad, kad man jautāja, kad vai es gribu um, uzņemties šo ziņojumu, tad es teicu, jā, šajā gadā, jo patiesībā es gribēju aiziet no budžeta komitejas, lai darītu kaut ko citu, nevis tikai strādāt ar skaitļiem, bet nu labi, vēl viena piezīme sākumā. Es domāju, ka nākamajos budžeta gados mums aizvien vairāk būs darīšana ar šo pieaugošo plaisu starp uh, saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām, un ka tā ir tāda draudīga tendence. Uh, tur ir tāda draudīga tendence, un to pierāda arī mūsu pieeja, par ko uh, mēs. Uh, tādā krīzes situācijā pirms DFS noslēgšanas vedām sarunas, proti, ka uh, visa septiņu gadu ietvara um, kontekstā um, bija 960 miljārdi saistību apropriācijas un 908 miljārdi maksājuma apropriācijas, un tur ir milzīga plaisa. Uh, Un tieši šādas pašas problēmas skars lielā mērā 2015. gadu, jo komisija, protams, juridiski um, viņiem ir uh, šīs saistības uzņemtas un uh, viņiem ir jāapmaksā šie rēķini, ko iesniedz dalībvalsts. Un patiesībā mēs jau riskējam, ka tas, kas tika panākts kā elastības instruments, uh, Uh, ar šo uh, resta likidē un uh, pieaugušo masājumu apropriāciju skaitu, ka tas viss tiek jau apēsts un iztērēts, un mums vairs nav nekādas elastības budžeta ietvaros. Tās tādas iepriekšējas piezīmes, proti jau no paša sākuma var teikt, ka procedūra nebūs vienkārša. Gribu norādīt uz to, ka termiņi izskatās tādi, ka atzinums uh, 29. jūlijā ir jānodot tūkošanai grozījumi, ir jāiesniedz līdz 1. augustam, un balsojums komitejā droši vien būs 3. septembrī. Līdz ar to nedaudz esam tādā situācijā, kad ir laiks priediens, bet es gribētu koncentrēties uz dažiem uh, galvenajiem elementiem, un tas arī īsi tika apspriests jau kādām būtu jābūt mūsu prioritātēm. Pirmā lieta, protams, ir, ka mums vajadzētu uh, pievērst uzmanību, un eh, pieminēšu, ka mums nav konkrēti skaitļi vēl no padomas par budžeta pozīcijām. Tas nozīmē, ka grozīmos vēl šis tas būs jāpielāgo. Proti, ka mums ir jārūpēs par to, lai komisijas dienesti būtu pietiekami um, ar personālu nodrošināti, kad ir runa par starptautiskiem tiesniecības nolīgumiem. Un otrkārt, mums vajadzētu rūpīgāk raudzīties, to saka arī kā budžeta cilvēks, ka vienmēr pagātnē esam pieļāvuši vienu kļūdu budžeta politikā, kā parlaments esam uh, pārāk maz skatījušies pēc tam, kas tad notiek ar mūsu lēmumiem, vai uz šī pamata uh, Eh, tiek arī tiešām kaut kas darīts un strukturēts budžeta gads, un šeit mums vajadzētu tiešām uh, raudzīties, veikt pēcdarbu, tad, kad ir noslēgts uh, tiesniecības nolīgums, lai zinātu, kur kas ir jāuzlabo, kur varbūt uh, vēl mērķiecīgāk un precīzāk ir jāizvērtē attiecīgo tiesniecības nolīgumu situāciju. Un kā to tad ar budžeta starpniecību varētu pa, atbalstīt. Tagad, kad es raugos uz tematiskiem blokiem, piemēram, makrofinansiālā palīdzība, tur var konstatēt, ka pēc diezgan liela samazinājuma tagad attiecībā uz 2014. gadu ir būtisks palielinājums, ja šie te komisijas skaitļi tiek ņemti par pamatu runājot par Eiropas kaimiņattiecību instrumentu, tomēr jākonstatē, ka skaitļi, ar kuriem mums ir darīšana 2015. gadā salīdzināt ar šo gadu, norāda uz 7,5% samazinājumu saistību apropriācijās. Tur komisija varētu vēl varbūt sniegt papildus skaitļus, kādu tur ir iemesli. Un, uh, attīstības sadarbības instrumentā mēs konstatējam, ka šeit ir neliels palielinājums 5% saistībās un maksājuma apropriācijās 17%. Un vēl viens punkts, kas, eh, par ko man tika ziņots un ar ko man ir vēl jāstrādā, bija šis sagatavošanas pasākums uh, biznesa centriem Āzijā, un tur es dzirdu ļoti atšķirīgas atsauksmes par šo centru kvalitāti. Tas būtu vēl rūpīgāk jāpapēta, bet ir arī tā, ka kolēģu teiktais, proti, ka varētu ielikt eh, zināms līdzekļus budžeta rezervē, tas neko daudz eh, nedos, jo mums vēl maksājuma apropriācijas vēl ir Eh, tātad saistības jau ir uzņemts, bet tagad kāds ir, kāda ir tālākā procedūra šie centri un šo centru atbalsts pāries partnerības instrumentā, un tad vajadzētu raudzīties, kāda būs tālāka attīstība, un tad, ja nepieciešams, eh, atbilstoši reaģēt, ņemot vērā budžeta kontrols komitejas darbu, piemēram, tās būtu tās pirmās piezīmes, kas man būtu sakāms, un labprāt uzklausīšu jūsu radošos ieteikumus. Paldies! Liels paldies! Jā, dargie kolēģi! Piecos ieradīsies komisārs, līdz ar to lūdzu visus izteikties ļūsi, ļoti īsi un kodolīgi par referentu teikto. No visām politiskajām grupām vēl neesmu saņēmis uh, ēnu referentu vārdu, tāpēc nosaukšu vienkārši grupas sociāldemokrāta grupa. Uh, brief, broad... Ļoti īsi mēs atbalstām referenta ieteikumu. Par ceturto punktu mēs piekrītam tam, ka jāpalielina tirzniecības budžets, bet tas ir tāds e, mērens. E, es domāju, ka šīs budžets ir vairāk e, jāpalielina. Vēl šajām, šim punktam vajadzētu pieminēt arī taisnīgu tirzniecību fair trade budžetu. Uh, Par citu tēmu, par pilotprojektiem. Sociālisti ir izteikuši priekšlikumu par priekšlikumu attiecībā uz minerāļiem. Un tas ir konkrēti, tur ir runa par Kongo, par tirzniecības sistēmas izveidi. Un mēs tādu varētu atbalstīt. Jā. Paldies, EKR. Thank you, Chairman. Paldies. Mēs priecājamies par šo projektu. Tas ir labs pamats mums, lai mēs varētu turpināt strādāt. Tirzniecība ļoti svarīga. Budžets tai ir nepieciešams, bet mēs EKR domājam, ka budžetam ir jāatspoguļo tas, not, kas notiek dalībvalstīs, kuras mēģina samazināt savus izdevumus, un tāpēc arī mums vajadzētu darīt tāpat. Uh, Un jāskatās, kā mēs izlietojam savus līdzekļus. Mēs varam piekrist uh, līdzekļu palielinājumu tirzniecībai, ka tos varētu pārdalīt no citiem līdzekļiem, un es iesniegšu savus priekšlikumus. Mums jāpiedāvās īsta vērtība par naudu, un tirzniecība var sniegt papildu vērtību, tas ir jāatzīst. Uh, Mēs skatīsimies, kā līdzekļus var pārdalīt. Sociāldemokrātu pilotu projekts, kuru viņi pieminēja, mēs par to zinām. Mēs piekrītam projektu mērķiem, bet iespējams, ka tur jau ir eh, pārklāšanās eh, ar stabilitātes instrumentu. Vajadzētu to vēl paskatīties. Komisija var pārskatīt, eh, kā līdzekļi tiek lietot pirms mēs pieņemam galīgo lēmumu. Paldies, Alde. Oh, okay. Um, Ms. Keller. Kellers kundze. Okay. Um, well, thank you. Paldies, referenta kungs. Es varētu daudz kam piekrist, jo īpaši tam, ka mums jāsako tam, kas notiek pēc tam, E, kad mēs ieguldām naudu. Un es mazliet izsaku skepsi par palielinājumu e, tirzniecībai. Es gribētu vairāk paskatīties, kāpēc e, tas tiek darīts, kas tika darīts iepriekš. Vēl jūs gribat turpināt projektu Euromed Innovation Entrepreneurs for Change interesanti izklausās, bet tur vajag vairāk informācijas, kā tu, kas tur notiek, vai tur ir kāds labums. Un visbeidzot, pirmais punkts. Jūs eh, aicināt eh, piešķirt pap pietiekoši daudz um, apropriācijas, lai sasniegtu ambiciozus mērķus, Ehm, tas ir tieši saistīts ar darba vietu izveidu. Varbūt tas nav tieši neskar ehm, nodarbinātības krīze Eiropā, bet mums vajadzētu prasīt no DigiTrade, ko tieši mēs gribam no viņiem, kā mēs parlaments varam sekot līdz tam, ko dara komisija. Tāpēc domāju, ka tas būtu jāņem vērā. Mēs vienmēr prasām E, vairāk līdzekļus, un tad mēs gribam arī, lai parlaments varētu sekot līdz sarunām. Varbūt mums vajadzētu konkrētāk pateikt, ko mēs vēlamies, lai kā šie līdzekļi tiktu izlietoti. No problem. Or at least that would be the smallest problem we have. Tā ir vismazākā problēma. Mēs taču runājam tikai par budžetu. Gribētu pateikties referentam par priekšlikumiem. Man ir divi papildinājumi no mūsu puses. Pirmkārt, es domāju, ka tiešām būtu svarīgi pirmajā punktā, kā ir minēts, pāraudzīties, ko tirdzniecība tiešām dod, vai ir radīts darba vietas un tā tālāk gan Eiropas Savienībā, gan arī partnervalstīs. Un es gribētu atgādināt uh, vienu virsrakstu, ko komiteja jau uh, divas reizes pieņēma tā saucamo trade watch, tā kā tirzniecības novērošanu, jeb monitorēšanu. Tātad, uh, un šis pēcdarbs raudzīties, kas notiek ar lēmumiem, to es arī vēl spēcīgāk gribētu redzēt šajā atzinumā. Un otrkārt, es gribētu arī šos uh, taisnīgās tirzniecības pilotprojektus konkrēti pieminēt. Uh, kur tie var papildus aspektus uh, uh, panākt uh, ekonomiskajai attīstībai gan Eiropas Savienībā, gan mūsu ārējās tirzniecības attiecībās, gan mūsu partnervalstīs. Par to vajadzētu padomāt un ar komisiju vēl uh, par to diskutēt. Jo vienmēr taču ir jautājums, ko tad konkrēts uh, instruments uh, dod, kādi ir reālie ieguvumi. Un varbūt, ka ceturtajā punktā var šeit uh, šo saturu vēl tādējādi papildināt, bet visā citādi priecājos par sadarbību. Paldies, FDD! Neviens negrib izteikties. Tad tagad. Jā, no... Jā, man vēl ir viens punkts, kas man personīgi ir svarīgs. Pirms kāda laika tika novērtētas šīs trīs ārējās tirzniecības kameras, kas ir Eiropas Savienībai, un šis novērtējums bija katastrofāls, vismaz es to tā redzu, un tagad uh, gribētu, ir vēlmi izveidot vēl šīs kameras, un mēs piedāvātu drīzāk šo naudu sākotnēji ielikt rezervē, jo mums ir iespējas, ka komisija nav izdarījusi nekādus secinājumus no katastrofālā šo trīs kameru izvērtējumu un vajadzētu aicināt komisiju labot kļūdas, un otrkārt mūsu grupai ir svarīgs e, šis temats e, TradeWatch, bet mūsuprāt, e, kaut arī ideju atbalstām, ja tas parlamentā iekšēji notiek, tad es nesaprotu, kāpēc būtu jāpalielina nevalstisko organizāciju atkarība no publiskiem līdzekļiem. Un tādējādi taču var arī uh, kavēt to neatkarību, un tāpēc, mūsuprāt, vajadzētu tīzāk iekšēji šo jautājumu risināt. Tagad došu vārdu komisijai Dubrontē kungs. Thank you very much, Chairman. It's a great time. Paldies! Man ir liels gods uzstāties šajā komitejā. Jūs jau pareizi teicāt, mums ir maz laika, tāpēc es īsi atbildēšu uz uzdotajiem jautājumiem. Vispirms es gribu pateikties referentam Bēgis kungam un arī šai komitejai par nodarīgajiem komentāriem un izteikumiem, kas norāda to, ka jūs joprojām atbalstāt tirzniecības politiku. 2015. gada budžeta diskusijas ir um, turpinājums uh, ir 14. 20. gada ietvaros. DJ Trade uh, ne, nenodarbojas ar budžetu, bet, kā referents jau teica, budžets ir galvenais, lai mēs varētu turpināt eh, sarunas. Referents jau teica, mēs raizējamies par to, ka ir pārāk maz apropriācijas eh, dažādos jautājumos par eh, cilvēku resursiem. Mēs priecājamies, ka šī komiteja atbalsta to, ka jāpiešķir līdzekļi DigiTrade, lai vestu sarunas un lai ievērotu uzņemtās e, saistības no mūsu sarunu partneru puses. Un tagad konkrētāki jautājumi par ES biznesa centriem un par bažām, kā, ta, kā tur notiek darbs. E, vairāki deputāti to pieminēja. Jūs zināt, ka šo projektu sāka cits dienas un DJ trade nav tieši atbildīgs, bet mēs esam runājuši ar atbildīgo iestādi par politikas instrumentu un mēs saprotam, ka uh, nekāds jauns projekts par jauniem biznesa centriem nav plānots. Un 14. 15, 14. 15. gada budžetā mēs uzskatām, ka vajadzētu novērtēt šos biznesa centrus pirms tāda centra tiktu veidot no jauna. Attiecībā uz TradeWatch mūsu nostāja ir skaidra, mēs to komitējai jau agrāk izklāstījām, Mēs uzskatām, ka Tradewatch pilotu projekts jau ir iekļauts eh, finansējumā, kurā mē, eh, kuram mēs veltam līdzekļus civilās, ja pilsoniskās sabiedrības dialogam. Un tur jau notiek eh, sanāksmes ar šīm organizācijām, un tās var sniegt savu reakciju. Ja paskatāmies, kas ir notikuši sarunās par TTIP, uh, tad ir DG Trade jau pamatīgi pastrādājusi. Um, and just perhaps to conclude. Un noslēgumā par Eiropas globalizācijas fondu, kas tika pieminēts, mēs strādāsim uh, tā, kā mēs esam vienojušies par DFS Un mēs domājam, ka uzmanīgi strādājot, mēs sniegsim finansu palīdzību darbiniekiem, kuri ir zaudējuši darbu, ja, teiksim, fabriks ir slēgts un pārceltas kaut kur citur. Un es redzu, ka komisārs ir klāt. Paldies. Herzlichen Dank un dann gebe ich. Sirsnīgs paldies. Un tad tagad vēlreiz dodu vārdu referentam. Jā, paldies. Pavisam īsi priekšsēdētāji. Protams, es ar atzinuma projektu, ņemot vērā šodien dzirdētās piezīmes, pielāgošu par štata vietu plāniem. Varu teikt, ka kā budžeta cilvēks principāli eh, gribētu būt atturīgs un negribu tagad iejaukties komisijas lietās, bet pieredze rāda no otras puses, ka dažkārt komisija ir nedaudz jāpiespiež, lai uh, tiktu paredzēts pienācīgs personāls eh, attiecīgām nodaļām, un varbūt kaut kas ir jāpārstruktūrē, jo ir mainījušies uzdevumi. Un tā ir arī otra medaļas puse, un tam ir ļoti rūpīgi jāpievēršas. Un mēs arī sakām, ka pēcdarbs ir jāintensificē, un eh, to sakot, mēs domājam arī par personālu pienācīgu aprīkošanu. Un vēl par šo jautājumu par biznesa centriem Tur arī man būtu rūpīgāk jāpapēta, kā, kādi ir šie dokumenti no budžeta kontrolas komitejas un kā tie būtu vērtējumi, bet patiešām rezerve šeit būtu tagad diezgan problemātiski, jo tur ir vēl maksājumu atlikumi par uzņemtajām saistībām, bet par partnerības instrumentu un kā tur tas turpināsies, mums tur ir jāpatur tas acīs. Uh, Varbūt, ka ar budžeta ietvara izmaiņām mēs kā parlaments esam zaudējuši vienu svarīgu instrumentu. Mēs šodien vairs nevaram vienpusīgi budžeta uh, līdzekļus no kādas budžeta pozīcijas ielikt rezervē. Mums uh, procedūras beigās ir jāvienojas ar padomi. Tā ir viena no jomām, uh, kuru esam diemžēl zaudējuši līguma izmaiņu dēļ, jo pagātnē šis instruments uh, bija bieži vien ļoti noderīgs, dažkārt attiecībā pret komisiju, dažkārt attiecībā pret dalību valstīm. Jautājumā par pilotu projektiem un sagatavošanas pasākumiem tur principiāli tāda piezīme. Mēs zinām, ka daudzas komitejas uh, uh ir izstrādājuši dažādas radošas idejas šajā jomā un ka pilotu projektu un sagatavošanas pasākumi uh, arī uh, uh, ņemot vērā kopienu tiesas spriedumu, neparāda šādu atsevišķu pozīciju, bet uh, šī ir iespēja interesants lietas notestēt un tad paraudzīties, vai par to vajadzētu pieņemt kaut kādas normas. Bet man šķiet svarīgi, kā jau tika teikts, ka ja jauni pilotprojekti vai sastošanas pasākumi tiek uh, apdomāti, vajadzētu paraudzīties, vai līdzīgas aktivitātes nav jau kaut kur citur, lai nebūtu dubultošanās. To es saku, ņemot vērā pašu pieredzi ar pilotu projektu, kuru monitorēja citā komitejā, jo, protams, visa šādu projektu īstenošana arī ir saistīta ar milzīgu darbu. Tur ir daudz personāla darba iesaistīts, un tāpēc ir ļoti rūpīgi jāvērtē, kuri projekti var būt noderīgi un kur vienkārši uh, tiek uh, kaut kas darīts darīšanas pēc. Tas tāds pirmais komentārs un, uh, un nedēļas beigās uh, atzinums būs pieejams un līdz 1. augustam varēs iesniegt uh, grozījumus. Paldies! Jā, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. jūlijs. Es atvainojos. 29. jūlijas ir atzinuma iesniegšanas termiņš un 1. augusts ir uh, grozījuma termiņš. Un 3. septembrī tad par to balsosim. Labi, man tagad ir liels prieks sveikt atkal komisāru de Guhtu mūsu vidū. Mums jau ilgi ir intensīvs dialogs. Iepriekšējā sasaukumā tāds ir bijis Un šodien atkal uzklausīsim to, kādā situācijā tad ir Eiropas Savienības uh, tirzniecības politika. Komisāra kungs, tikko koordinātoru vidū mēs izlēmām, ka iepriekšējā sasaukuma likumdošana turpināsim, šo darbu pier, turpināsim par TDI, par uh, savstarpīgumu uh, valsts iepirkumā. Uh, Un tāpēc eh, mēs labprāt eh, panāktu šajos punktos progresu, bet neskatoties uz to visu, mums ir, protams, arī vesela virkne tirsniecības nolīgumu. Neseni, eh, nesen daži ir noslēgti, par citiem tiek diskutēts, ļoti pretrunīgi diskutēts, un tāpēc mums ir liels prieks un ar interesi gaidām jūsu pārskatu par patreizējo situāciju tirsniecības politikā. un uh, daži noteikti gribēs arī kritiskas piezīmes izteikt un ar jums diskutēt. Komisārkungs, lūdzu. Priekšsēdētāji deputāti, paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo izkomitejas pirmo pilno sanāksmi. Man prieks redzēt, ka komiteja ir kļuvusi lielāka. Un tas arī atspoguļo to, ka šī joma ir guvusi lielāku svāru pēdējos gados. Te gan es redzu arī dažas pazīstamas sejas, nevien no parlamenta, bet arī no komisijas. Bet, protams, arī daudz e, jaunu seju, un te nāks klāt līdz ar to jaunu pieredzi un jauni viedokļi. Es patiešām ceru, ka es turpināšu darbu kopā ar jums tikpat in, in, intensīvi un konstruktīvi kā iepriekšējā e, komitejā, un es būšu tikpat centīgs un caurspīdīgi darbošies, kā arī kā tas ir bijis līdz šim. Manam pēctecim vajadzēs ļoti lielas, lielu apņemšanos, ņemot vērā to, kas panākts iepriekšējā eh, sasaukumā pēdējos gados. Mēs esam eh, strādājuši pie atbildības eh, tieši tirzniecības politikā. Šī komiteja ir bijusi ļoti aktīva likumdošanas jomā attiecībā uz uh, likumdošanas aktiem saskaņā ar Lisabonas līgumu attiecībā uz tirzniecību. Un divas svarīgas uh, mm, regulas ir pieņemts par mm, priekšrocībām un ir panākti kompromiss starp parlamentu un padomi, ņemot vērā mūsu sākotnējos priešlikumus, un mēs eh, jau daudz esam strādājuši pie likumdošanas aktiem, kā es teicu. Mēs piemērojam brīvās tirnicības nolīgas ar Koriju, Peru, Centrālu Ameriku, piedāvājot jaunas biznesa iespējas augošos tirgos Mums ir eh, vairāki tirzniecības nolīgumi iesniegti parlamentam apstiprināšanai, un tie ir eh, plaši atbalstīti, un tie ir vis, visapturoši nolīgumi, nolīgumi par tirzniecību, eh, kas piedāvā jaunas iespējas. Mums ir arī bijis jāstrādā pie tirzniecības čēršļiem. Uh, E, nolīgumi ir, šie jaunie nolīgumi ir jaunas paudzes nolīgumi, kas sniedz papildu vērtību Eiropas ekonomikai attiecībā uz pakalpojumiem un attiecībā uz standartu atzīšanu. Šie nolīgumi tiek ieviesti dzīvē. E, Korejas e, nolīgums stājās spēkā 2011. gada jūlijā, un mēs tagad jau redzam labums, ka 20% ir audzes eksports pirmajā un otrajā ieviešanas gadā. Mēs esam daudz strādājuši pie ieviešanas uh, uzraudzības šajos līgumos, un jūs arī tiksiet aicināt tuvākajos gados apstiprināt šo darba Mēs esam tagad jau noslēgam stadijā vairākos nolīgumus. Um, Gruzija, Ukraina, Moldova, šīs ir valsts, ar kurām mēs gatavojamies parakstīt līgumus vēl ar Āfrikas valstīm, ar Kanādu un Singapūru. Mēs ceram pabeigt tehniskos jautājumus ļoti drīz. Pagājušajā nedēļā noslēdzām sarunas par ekonomiskās partnerības nolīgumu ar Dienvidāfrikas valstīm un ar Ekvadoru par pievienošanos nolīgumam, kas mums jau ir Kolumbija un Peru. Es gribētu pabeigt šogad e, nolīgumu vēl ar e, Austrumāfrikas kopienu, bet mēs negribam upurēt cilvēktiesības, lai tikai noslēgt šo līgumu. Un mēs gribam ievarot Kotenu nolīgumu, eh, kas nosaka, ka mēs eh, cilvēku tiesību dēļ mēs varam neslēgt nolīgumu. Un par ekonomiskās partnerības nolīgumiem komisija cer parlamentam un padomēji iesniega priekšlikums attiecībā uz Gānu, Kodivāru, Botsvanu un Svazilendu līdz šī gada oktobrim, Fidži arī un varbūt arī Kamerūnu, ņemot vērā, ka tur ir bijusi pozitīva attīstība. Eh, es, mēs eh, priecātos par jūsu atbalstu no jūsu komitejas šajā laikā attiecībā uz Fidžiju Viņi ir paziņojuši par saviem ratifikācijas instrumentiem, par pagaidu e, partnerības nolīgumu un Kamerūnā parlaments jau ir ratificējis nolīgumu, bet tagad ir izpildu varai e, Kamerūnas prezidentam jārīkojas, lai procedūra varētu turpināties. Mēs vēl gaidām atbildi no viņiem. Vēl mums ir 15 eh, sarunas saist arī ar ASV, Japānu, Vietnamu, Maroku. Un tuvākajos mēnešos mēs aicināsim jūs sekot līdz šīm sarunām. Es varētu pateikt kaut ko arī par TTIP. Mums bija lielas diskusijas pagājušajā nedēļa plenāru sanāksmē, un es labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus par sarunām mūsu eh, sarunu vēdējs šodien atskaitījās par pagājušās nedēļas sārunām. Jūs eh, varbūt atcerēties, atcerēsieties, ko es teicu pagājušā nedēļā. Es ticu publiskām de debatēm. Un mēs ar kolēģiem, jūsu kolēģiem daudz esam strādājuši. Un mans pienākums ir stāstīt par faktiem un es nedrīkstu neko teikt par eh, sarunām, kuras nav vēl noslēgušās. Komisija balstās uz esošo ēs likumdošanu sarunu vešanā, un, un mēs to izmantojam gandrīz katru dienu. Mūsu pienākumi ir visai plaši. Un eh, vēl viens komentārs Plenārsēdē bija diskusijas, tāpēc to pieminu. G20 sanāksmes ietvarā Sidnejā es aicināju manu partneri kaut ko darīt caurskatāmības jautājumā, bet es to nevaru izdarīt viens pats, vienpasēji. Kaut kas šajā sakarā ir jādara, un es aicināju sarunu partneri uh, organizēt lasītavas procedūru, lai tur būtu ne tikai ASV vēstniecība, bet arī mūsu delegācijas galvaspilsētās, lai būtu tāds lielāks līdzsvars. Un es ceru, ka jūs varat veiksmīgāk virzītos uz priekšu savās uh, galvaspilsētās, bet Es esmu, es atkar, esmu atkarīgs no tā, bet es turpinu risināt šo jautājumu. Varbūt nav izslēgts, ka visbeidzot padome sapratīs, ka kaut kas ir jādara ar mandātu. Tā tad jāpadara tas eh, publisks. Vēl man ir vairāk mēneši, kur laikā es strādāšu kopā ar jums, un es ceru, ka mēs turpināsim darbu pie svarīgiem jautājumiem. Pirmkārt ir likumdošanas priekšlikumi no 12. un 13. gada par iepirkumu instrumentiem un tirzniecības aizsardzības instrumentiem. Padoma joprojām pēta šos dokumentus, un esošā prezidentūra ir apņēmusies virzīt uz priekšos jautājumus. Es ceru, ka parlaments turpinās darbu. Uh, Eh, pēc tā, ka, kur jūs esat palikuši šī gada aprīlī, lai turpinātu sarunas un beidzot tiktu rasti godīgi kompromisi. Vēl par nākamo jautājumu. Eh, mani ļoti interesē, eh, man, man ļoti aizkustina tirzniecības konflikta Āfrikā. Un mēs gribam E, palīdzēt šīm te, šiem te apgabaliem, kuros e, konflikts notiek. E, jo ļoti bieži šajos apgabalos cilvēkiem nav iespējams risināt problēmas iekšēji, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu sākt skatīties svarīgu likumdošanas dokumentu. Vēl mums ir priekšlikums bijis jūnijā attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm par priekšrocību pagarināšanu uz vēl pieciem gadiem. Mēs drīz varēsim ķersies klāt šai lietai. Būs Bosnijai, Hercegovinai jau no 16. gada 1. janvāra pārtrauta šīs priekšrocības, un mēs uzskatīsim Horvātijas eksportu par ES eksportu. Uh, Kas attiecas uz uh, sarunām, tad mēs uh, strauji virzāmies uz priekšu attiecībā uz Kanādu. E, mums vēl jārisina tehniskie jautājumi, un mums ir grūti pārvērst uh, šīs te tehnikās, tehniskās lietas dokumentos, bet es domāju, ka tagad jau gaisma tuneļa galā ir redzama, sarunu vedēji būs pabeiguši savu darbu, tad būs konsolidētie teksti par visām nodaļām. Šis ir viens no mērtiecīgākajiem eh, sarunu procesiem eh, naftas kontekstā, bet tas nav nekāds liels panākums. Par Singapūru Tā ir, tas ir pirmais līgums ar uh, Dienvidu Austrumu Azijas valsti, un sarunas uh, sākās uh, mazliet vēlāk un pašlaik tiek noslēgtas. Tās tiks, un drīz tiks, panā, drīz tiks jau parakstīts. Martā mums bija sarunas ar Mjanmu un Birmā. Dalība valsts ir secinājuši, ka vajadzētu šo jautājumu iekļaut. Tādā nozīmē, lai būtu investīcijām lielākas garantijas un lai varētu arī nodrošināt ilgstošu attīstību, arī aplūkojot būtiskus sociālos jautājumus un paaugstinot sociālo atbil atbildību un arī attiecīgos uh, biznesa uzņēmums modeļus. Tas arī saistīts ar biznesu, kas attiecas uz Ķīnu. Par divpusējo tirzniecību runājot par spīti lielajām pūlēm, tā mums ir bijusi un paliek ar vien ļoti būtisks jautājums pagājušajā gadā. Pasaules tirdzniecības organizācijas dalība valsts sasniedz vēsturisku vienošanos par vairākiem jautājumiem, ieskaitot arī vienošanos par jaunumu attīstība un lai veicinātu tālāko DDA aktivitāti, kā arī lai aktivizētu sarunas par dažādiem liberalizācijas pasākumiem. Un jāsaka, ka mēs jau esam tuvu konkrētai vienošanās noslēgšanai par jaunām tehnoloģijām. Un visbeidzot notiek darbs pie tā, lai varētu uzlabot vienošanos par, mm, tirznie, par pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā, ka PTO sistēmā ir ļoti daudz un dažādu e, līgumu šai sakarā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs! Jā, mēs tagad uh, ieguvām ieskatu tirzniecības politikas situācijā, par sarunām, par nolīgumiem. Vispirms uh, došu politiskajām grupām vārdu un uh, pēc tam atsevišķiem deputātiem. Vai koordinātori vai citi no grupām grib izteikties, bet es redzu, ka Daniels Kaspārī kā pirmais grib izteikties. Lūdzu. Jā, godātais komisāra kungs, liels paldies par to, ka šodien uh, esat ieradies pie mums, kā jau tas ir biežāk noticis pēdējos gados. Gribu apsveikt jūs ar uh, to likumdošanu, ko esat panācis, un arī parlamentā. Es domāju, mēs uh, parādījām, ka varam izmantot Lisabonas līgumu, un otrkārt gribētu jūs apsveikt ar balī paketi uh, saistībā ar pagājušā gada beigām. Un, uh, Tur arī ir manas pirmās bāžas. Es dzirdu, ka ir valstis, uh, kas grib tā kā vājināt šo baliju paketi un tā kā atkāpties no kaut kādiem vienošanās punktiem no Dienvidā Āzijas, no Indijas, dzirdu šādus vēstījumus, vai jūs redzat reāls perspektīvas šo baliju paketi tiešām arī ieviest, īstenot, un kad mēs saņemsim to ratifikācijai. Treškārt, apsveicu jūs ar nolīgumiem, kas ir noslēgti jūsu mandātu laikā, bet arī uh, EPA nolīgumi, piemēram, pagājušajā nedēļā Eh, ir tā, ka starp eh, nolīguma noslēgšanu un ratifikāciju šeit parlamentā paiet divi, trīs gadi eh, tulkošana, juridiskā pārbaudīšana, visi šie jautājumi, vai jūs līdz mandāta beigām varētu uzņemties iniciatīvu šo te ratifikācijas procesu starp trijām institūcijām kopējo interešu labā pātrināt. Ceturtkārt, jautājums par uh, iestāžu nolīgumu Tur jūs arī pēdējos 4,5 gados esat varējis gūt lielu pieredzi ar mums, ar parlamentu, un uh, jūs arī esat izrādījis zināmu pretimnākšanu, un par to mēs esam pateicīgi, bet vai jūs tomēr neredzat savu mandātu noslēgumu kā iespēju iestāžu nolīgumu vēlreiz diskutēt? Šeit es domāju par pieeja dokumentiem, tur ir vēl problēmas, droši vien daļa problēma ir šeit parlamentā un daļa ir Eiropas Savienības padomā, bet, padomē, bet es domāju, ka tas ir. Uh, nepieņemama, ka ne visiem uh, INTA deputātiem ir pieeja visiem attiecīgiem dokumentiem. Varbūt, ka tas ir uh, jautājums, ko jūs varētu atrisināt, lai jūsu sekotājiem tas nebūtu jādara. Un par muitas jautājumiem tā ir jauna pilnvar joma mūsu komitejai. Tur būs jauna uh, kontaktstruktūra ar attiecīgo ģenerālu direktorātu, bet uh, runājot par tiesniecību, muitā ir ļoti liela nozīme, un es būtu pateicīgs, ja jūs varētu uh, jūsu dienestiem lūgt uh, pēc iespējas ātrāk izveidot labu sadarbību ar parlamenta dienestiem. Uh, Eh, tātad vispirms apsveicu, tad pēdējo balīju paketē pātrināt ratifikācijas procesu, ceturtkārt dokumentu jautājums parlamentam un pietkārt jautājums par muitas eh, atbildības jomu. S&D. Sociāldemokrāta Devits Mārtins, lūdzu. Eh, paldies, vēl varbūt dažas lietas. Eh, priecājos, komisāri, eh, ka jūs esat atkal pie mums. Jūs vienmēr mūs esiet labi informējis. Man trīs jautājumi runājot par sita. Jādomā. Uh, Eh, par to, ka nu, jau vairāk kā gadu jūs esat eh, pie mums komitejā, un eh, mēs atkal un atkal runājam par šo jautājumu sita sakrā, vai tā ir kāda tehniska vai kāda cita veida problēma, jo mēs it kā esam pat visvienojušies, bet tomēr ne līdz galam. Otrais jautājums iziet no Daniela teiktā un to, ka jūs teicāt, ka Sidnejā G20 sanāksmē ir panākts būtiskas vienošanās, un tas saistāms ar Dienvidāfriku, Brazīliju, Argentīnu, Indiju, kuras tomēr vēl eh, nav pilnā mērā nonākušas līdz eh, vēlamajam statusam arī Bālī sakarā, Bālī eh, sanāksmes sakarā. Un jāsaka, ka Eiropas dalībvalsts pieprasa sankcijas attiecībā uz notikumiem Ukrainā, bet vienlaicīgi notiek uh, lieli cilvēku upuri uh, attiecībā uz Palestīnu cilvēkiem, kas mīt gāzes sektorā, un vai arī Eiropas uh, Savienībai nevajadzētu pārvērtēt savu tirzniecības politiku attiecībā uz Izraelu. Mēs jau pagājušajā gadā daudz ko veicām, uh, bet nu šeit vajadzētu arī ņemt vērā pēdējos notikumus. Paldies, tagad EKR. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Patiešām, eh, komisāra kungs, bija eh, ļoti patīkami ar jums strādāt pēdējo piecu gadu laikā, un es vēlētos arī uh, jums izteikt uh, sirsnīgu pateicību, jo esam pieredzējuši, ka ļoti dinamiski notiek attiecība dažādos starptautiskos tirdzniecības līgojuma izstrādes un vienošanās pasākumos, kā arī mēs ceram, ka mēs veiksmīgi strādāsim ar jūsu pēcteci Eh, pašlaik nezinām, kurš eh, ieņem šo amatu. Bet, eh, ja nu jums būtu tāda vara, ka jūs varētu dot jebkuram no saviem potenciāliem pēctečiem dot trīs būtiskas rekomendācijas, kuras tās būtu? Tātad trīs būtiski jautājumi, kur jūs prāt ir ļoti svarīgi nākotnē. Paldies! Paldies, Šākas kundze! Thank you very much! Paldies! Un paldies, komisārkungs, priecājamies eh, jūs eh, arī mūsu jaunajā sastāvā, kas sanāksmē par TTIP un par uh, diskusijām. Šajā sakarā ir bijuši ļoti daudz arī publiskas uh, debates. Kad mēs varam no komisijas saņemt šajā sakarā pirmo oficiālo izvērtējumu? Mums taču ir uh, nez cik daudz uh, simtiem tūkstoši varbūt ir jau bijušas tādas reakcijas, un mēs esam arī to dzirdējuši no citiem komisāriem, bet nu, tādā plašākā tvērumā, ko jūs varētu teikt par tētipu? Otrais jautājums. Es, eh, diemžēl, eh, nevar teikt neko citu, kā tikai to, ka esmu ārkārtīgi satraukti par to, ka nevainīgi cilvēki gājuši bojā lidmašīnas notriekšanas eh, ziņā. Un eh, šim te sankcijām eh, pret Krieviju eh, attieksme nav viennozīmīga. Ko jūs varētu teikt par koordinācijas jautājumu? Ir ļoti labi, mēs esam veikuši Eiropas Savienības starptautiskās tirzniecības koordinācijas jautājumus, bet vai mēs vienmēr pietiekoši redzam šo te saikni starp to, kāda ir politika Eiropas Savienībā un PTO, un kādas arī varētu būt būt eh, saiknes ar instrumentu politiskas un tirdznieciskas sankcijas. Un tātad, vai jūs redzat, ka mēs šeit kaut ko varētu arī uzlabot? Un varbūt, kad būtu nepieciešams arī kaut kāds augstais pārstāvs, kurš tieši nodarbojas ar šādu veidu koordinēšanas darbiem. Un eh, tagad es gribētu uh, jums pajautāt, ko mēs varētu darīt vairāk, lai stiprinātu mūsu tirdzniecības vienošanās. Un tas savā veidā es teicu ar to, ko teica, teica Mārtiņš par um, cilvēktiesību dažādām normām. Vai mēs esam pietiekoši uh, daudz darījuši, lai arī tiesiskā ziņā uh, šāda veida. Um, uh, darbs varētu tikt pietiekoši spēcīgi garantēts. Work. Paldies, tagad Helmuts Šorts no Goja. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Pēdējos piecos gados tiešām ļoti intensīvs ir bijis mūsu dialogs, un jūs zināt, ka mēs un mūsu politiskā grupa jo īpaši e, atbalsta taisnīgo tirzniecību, ja fair trade. Un tāpēc es, eh, uzklausot jūsu izvērtējumu, šodien gribēju pajautāt, cik lielā mērā, zinām, tirzniecības politikas aspekti, noslēdzot divpusējas tirzniecības nolīgums, uh, eh, ir atbilstoši šim tirzniecības, taisnīgās tirzniecības principam ar Ekvadoru. Kāda ir situācija? Vai uh, Ekvadorai uh, vajadzēja pieņemt uh, to, ko tā. Uh, atsakoties no divpusējām attiecībām, no eh, divpusējām sarunām, eh, ko eh, viņi toreiz tā kā kritizēja. Tātad jautājums ir, kāda ir atšķirība starp tirzniecības nolīgumu vai proti Ekvadors pievienošanos šiem otram nolīgumam. Tātad kāda ir šī būtība, Uh, kā, kā tiek ņemt vērā šie taisnīgās tirsniecības aspekti. Par ekonomikas uh, partnerības nolīgumiem ar virkni AKK valstu un uh, Āfrikas valstu, Rietumāfrikas nolīgums ir parakstīts, ir paziņojums un uzreiz sākas diskusijas virknē Rietumāfrikas valstu par to, vai šis nolīgums tiešām uh, Uh, dos uh, vajadzīgo uh, grūdienu viņu ekonomikai. Vai jūs mums varētu vēl būtiskākos punktus no šiem nolīgumiem ar Rietumāfrikas ekonomikas savienību izklāstīt? Treškārt, Doha. Mēs bijām liecinieki sarunām bija ministru konferences un daudzas dalībvalsts bija atvieglots, ka zinām virzība notika, bet kā tad tagad būs tālāk? Vai šis daudzpusējais fórums, daudzpusējā tirzniecības sistēma būs tā, kam galvenokārt pieņa, pievērsīsies komisija vai drīzāk pievērsīsies daudzpusējiem nolīgumiem un tādējādi vājinās nepieciešamību vest, vest sarunas par standartiem kopēji ar visām valstīm. Tātad vai jautājums um, nebūs tā, ka šo uh, valstu klubs, kas uh, ies tālāk kā citas valstis, pieņems kaut kāds standārts, kas būs vēlāk jāpieņem citām valstīm? Uh, Un uh, mēs noteikti arī uh, uzdosim jautājumus jaunajam komisāram, bet kād, kāds būs jūsu mantojums, ko jūs nodosiet tālāk uh, nākamajam komisāram, runājot par daudzpusējo diskusiju sistēmu? Paldies, un tagad Janika. Paldies, labdien, komisāra kungs. Viens punkts, kas ir gan tehnisks, gan politisks, sākumā negribu to aizmirst, par vadlīnijām, par uh, tiesniecības aizstāvības instrumentiem, jo īpaši pret subsīdijām un antidempingu. Jūs teicāt, uh, ka, ja, uh, ja nemaldos, rīt tiks pieņemts komisijas vadlīnijas, kamēr parlaments vēl nav pabeidzis savu likumdošanas darbu, vai jūs nedomājat, ka tomēr vajadzētu labāk, uh, labāks attiecības veidot ar Eiropas parlamentu par Ukrainas jautājumu? Es uh, jums došu varbūt arī iespēju uh, izteikties par dalību valstīm, vai jūs uzskatāt, ka tas ir nopietni, ka tādas valsts kā Francija vai citas valsts turpina pārdot ieročus Krievijai, kamēr Krievija piegādā uh, ieroču separatistiem, kas uh, veicina pilsoņu karu uh, Uh, vai karu uh, Ukrainā. Vai tomēr uh, tirzniecības komisāram nevajadzētu atgādināt dalību valstīm, ka jāievēro zinām tirzniecības noteikumu arī attiecībā uz Krieviju? Un vispēcot transatlantiskais līgums. Klausoties to, kādas ir sarunas, tomēr rodas iespējas, ka no Eiropas puses jautājums par šo strīdu risināšanas mehānismu Tur uh, bija konsultācijas, publiskās konsultācijas un bija 50 tūkstoši atbilžu uh, pieteikumu, tātad tās lielākoties bija negatīvas. Un uh, šīs iebildes pret šo mehānismu un pēc parlamenta spiediena un pilsoņu spiediena tagad jūs um, daudz aktīvāk runājat par fitosanitārijām normām. Uh, un par pieeju publiskajiem tirgiem un uh, arī tagad, ka izslēgt tiks finanšu pakalpojumi, tad kas tad paliks, uh, par ko tad varēs diskutēt uh, starp Eiropu un ASV? Un Eiropas komisija, vai jūs nesat tādā kā uh, slazdā uh, jūs nevarēsiet patiesībā vairs diskutēt par starptautiskās tiesniecības aspektiem. Jā, jūs varbūt teiksiet, ka ir uh, tie, kas ir par un kas pret tiesniecību, bet uh, šis ir jauns tiesniecības uh, liberalizācijas posms un jau tagad aktīvi notiek tiesniecības starp ASV un Eiropas Savienību un svarīgi ir arī caurskatāmība un mēs uh, No zaļajiem uzskatām, ka pieņemot šo te uh, lasītavu jautājumu, tad tur netiek ievērots 218. pāns uh, Eiropas Savienības līgumā, kas uh, nosaka pienākumu parlamentu un padomu pilnībā iesaistīt sarunās. Paldies, un FDD koordinators nav klāt bet Beginas kundze grib te, eh, izteikties. Eh, signor komisārio, l'Unione Europea dovrebbe proteggere e tutelare gli europei. Komisār kungs, Eiropas Savienībā ir jāaizstāv Eiropas Savienības intereses un uh, Es nezinu, vai vienmēr tas uh, būs arī tā, ka visās organizācijās tiks pārstāvēts patērētāju un ražotāju intereses, bet uh, tā tam būtu jābūt. Ir ļoti būtiski gan kompānijām, gan uh, nozarēm, gan konkrētiem cilvēkiem, kad tiek pieņemti šajā jomā lēmumi. Piemēram, viens piemērs no Kambodžas transportēja E, banānus, un uh, tur bija uzlikts uh, e, procentu likme nulle. Un tas nozīmē, ka Eiropas uh, Savienības uh, ražotājiem uh, runa bija par īsiem, ļoti grūti būtu konkurēt importu eksportu līmenī. Un uh, Un e, šīs te kustības, e, e, brīvas pārvietošanās kustības pārstāvis arī runāja gan par darba vietu jautājumiem šai sakrā, gan drošības, pārtiks drošības standartiem. Un Itālija griezusies pie komisijas ar prasību, lai tiktu izstrādāta tāda likumdošanas norma, kas uh, pasargātu attiecīgi šādās līdzīgās situācijās, un tās varētu būt uh, pie ar konkrētiem ražojumiem runājot Itāliju un Spāniju no šādas negodīgas konkurences, bet runājot par uh, TTIP vienošanos, uh, mums ir jādomā, kādas ir likumā pamatotās paredzētās prasības lik Eh, darba eh, devējiem, darba ņēvējiem, un par šiem jautājumiem ļoti bieži jādomā. Jā, paldies, darbie kolēģi. Tagad vēlreiz došu vārdu komisāram, lai viņš var atbildēt uz eh, uzdotiem jautājumiem un komentāriem, un tad būs otrā kārta. Līdz šim ir pieteikušies 11 kolēģi, un es labprāt noslēgtu runātāju sarakstu. Otrajā kārtā Protams, kolēģiem būs jāizsakās īsāk nekā pirmajā kārtā. Lūdzu, komisārkungs. Thank you. Uh... Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms, runājot par Bālī uh, sarunu un vienošanās uh, paketi un arī par G20 sanāksmes Sidnejā un tās rezultātiem. Jāsaka, ka šeit nav lēmumi pieņemti, kas, manuprāt, nozīmē to, kā to, ko jau esam agrāk pieņēmuši, tas arī tiek, tiek turpināts. Un Tas nozīmē, ka mums līdz jūlija beigām ir jāpanāk vienprātīga vienošanās par tiem juridiskajiem uh, dokumentiem, kas ir saistīti ar sarunām Bālī, un viens šis dokuments būs juridiski saistos, un tas ir uh, saistīts ar tirzniecības veicināšanu. Kā jau es teicu, tad tas nozīmē to, ka mums ir viens uh, juridiski saistošs dokuments par izniecības veicināšanu un arī ir paredzēti izņēmumi tādās situācijās, kur ir uh, kaut kādi ierobežojumi vai arī uh, ir jāpaukstina vai samazina mm, atbildības slieksnis. Tas arī ir saistīts ar uh, tādu ļoti būtisku jautājumu kā pārtiks drošība, te konkrētāk varētu runāt par Indiju. Tātad, principā šāds teksts ir juridiski e, saistošs, bet tur ir arī īpaš, m, mm, īpaša klauzula, kuras ir spēkā līdz 2017. gadam. Un, ja tā ir juridiskie ietekmi šai klauzulē, tad, protams, tā arī ir juridiski saistoša. Un mēs runājam par Indiju, bet ne tikai arī par Dienvidu Āfriku, eh, kad tiks panākt vienošanās 31. jūlijā, tā tiks parakstīta. Man ir eh, visai labs priekšstats par to, bet varbūt tagad neiedziļināšos. Te nu no atkal tikai vajadzētu uh, piesaukt piemēru, kad mums tomēr ir jāpietur stingri pie bālī paketes. Tas arī būtu attiecināms uz ASV par ekonomiskās partnerības līgumiem EPAS. Tātad mums ir vienošanās ar ECOS, kā arī esam sākuši darbu ar SADEKu un tagad stāv priekšā juridiska precizēšana, kas zināmā mērā jau ir veikta, bet nu ir tam visam jānonāk līdz augstākajam līmenim. Es nezinu, vai mēs varam teikt, ka tas prasīs trīs gadus, jo, jo tā lielā problēma šai sakarā ir visu šo dokumentu raksts tulkošana. Un jāņem vērā arī tas, ka lielā mērā tas teksts, eh, kas ir pieņemts, apstiprināts, ir arī mm, saistīts ar 2007. gada dokumentu tulkošanu, tā kā iztulkoto versiju, tā kā ir zinām, un pat liela pārklāšanās, un tas viss arī jāizvērē. Es nezinu, cik manam pēcim tas prasīs daudz laika, bet man jāsaka vēlreiz, ka es nesaprotu to, ka mēs tik daudz laika zaudējam veicot rakstisko tulkojumu, kāda būtu risinājuma? Vai nu tiek ratificēts uh, līgums uh, kā oficiāls valodas, uh, izmantojot uh, mazāku valodas skaistu, un uh, tulkojumam, tad būtu jābūt tālāk ieviešanas procesā realizētam. Un otrs izcinājums ir tas, ka mums varētu būt vairāk rakstisko tulku, tulkotāju. Neviens līdz šim nav izšķīries par vienu vai otru izcinājumu, un es nezinu, kāds tas būs, jo šīs vienošanās ir ļoti uh, Eh, garas, tur ir simtiem pat tūkstošiem lapas pušu, un tāpēc tulkošana paņem daudz laika. Bet, kad ir panākta vienošanās, tad ir, protams, visiem intereses, lai pēc iespējas ātrāk dokuments būtu kārtībā arī tulkošana ziņā. Tā tad varbūt tiešām būtu labāks iztikt ar mazāku da, e, valsts, e, valodu skaitu. Bet, nu, tas, protams, arī ir jautājums, kas jāapsver parlamentā. Ratifikācija e, nenotiks ātrāk kā 1. oktobrī. Līdz ar to tāpēc arī patreizējais uh, status ir tāds, ka, ja mums būs vēl papildus laiks, varbūt pat gads, tad, uh, uh, nu, arī šis jautājums tiks atrisināts un deleģētie akti pavisam drīz, jau septembrī, jūs sasniegs. Deleģētie akti ir paredzēti, ka tie jūs sasniegs septembra sākumā. Nē, saka jau, ka jūlija beigās. Bet, nu, droši vien, ka līdz septembrim jūs vienalga tiem nestrādāsiet. Nu, varbūt uh, augstākā līmenī arī kāds strādās par starpinstitucionālām vienošanām. Praksē ir uh, lieta tāda, kad ir jauna starpinstitucionāla vienošanās. Un ja jautājums ir šāds, vai uh, vajadzētu, nu kā lai to pasaka, izteikt eh, kaut kādus ieteikumus vai citu veidu komentārus, tad man jāsaka, ka principā eh, šis jautājums eh, būs saistāms ar jauno. No Eh, prezidentu, kas veiks sarunas ar parlamentu, ar padomu, kolēģijas prezidentu, un eh, tā varbūt arī varētu nodrošināt caurskatāmību. Un bez tam eh, te arī jārunā par muitas aspektiem gan Bālī dokumentu sakarā gan arī tirzniecības veicināšanas vienošanās sakarā. Un jāsaka, mums tiešām līdz šim ir bijusi ļoti sadarbība, ļoti laba sadarbība ar iesaistītajām pusēm. Mans kolēģis uh, Alģerdis uh, ir arī ļoti labi informēts par to visu. Tā, Deivids, par sita jāsaka ka viss, kas ir politisks, ir arī tehnisks un arī otrādi. Kāpēc ir nepieciešams tik daudz laiks? Es domāju, tā bija jūsu jautājuma galvenā doma. Nu, te nu daļēji to varam izskaidrot sekojoši, ka mēs nevaram nonākt eh, pie šīs vienošanās, ja nebūs eh, dažādas politiskās vienošanās panāktas. Un daļa no tām tika panāktas pagājušā gada oktobrī, bet līdz tam laikam vēl daļa no tehniskām problēmām nebija atrisinātas. Un šīs sarunas ir tiešām bijušas ļoti grūtas un smagas, lai nonāktu pie tā rezultāta, kāds ir sasniegts. Un īsnībā līdz galam mēs vēl neesam nonākuši un es arī nezinu, vai būs vajadzīgs vēl laiks. Man liekas, 25. septembrī Ottavā būs uh, sanāksme, un kad šis teksts jau būs galīgā redakcijā sagatavots, tad tas uh, standarts ir tāds, ka mēs to izsūtam dalību valstīm, lai saņemtu organisko saiti komentāru veidā. Līdz ar to laiks ir pavisam neilgs līdz uh, samitam. Un tad man jāsaka, ja tas netiks izdarīts, tad es arī pat nevaru iedomāties, kā es varēšu visu to paskaidrot, kāpēc tas tā ir. Bet vēlreiz jāsaka, ka šis process ir bijis ļoti, ļoti grūts un ņemot vērā to laiku, kas ir ieguldīts, un arī visus iesaistītos dienestus, tas ir bijis ilgs un grūts process. Jautājums bija arī par, par Bālī, un es principā jau laikam uz to atbildēju, ka šeit nav, uh, uh, ka problēma ir uh, saistīta ar pārtiktošības jautājumiem attiecībā uz Indiju, tāpat arī ir zināmas problēmas attiecībā uz Dienvidāfriku, jo Dienvidāfriku uzskata, ka Balija paketi ir jāievieš dzīvē tikai tad, eh, kad būs eh, eh, vispārējā vienošanās jau spēkā. Un ja mums uh, ir doma, ka vajag pēc Balija paketi, tad, uh, tad ir jāskatās, kur tad ir pati Balija pakete. Uh, Un es tikai varu izteikt cerību, ka mums izdosies arī šajā ziņā izkļūt no <laughs> ja tā var teikt, meža eh, džungļiem. Eh, par eh, Ukrainu un par Izrēlu šeit bija vairāk izteikumi. Tirzniecības sankcijas ir viena lieta, bet mums ir jāsagatavo viss, jāizstrādā scenāriji, un tad ir uh, E, jānonāk pie politiskām e, vienošanām vai no Eiropas padomē e, vai PTU. Nu, un ir vajadzīgs arī vienbalsīgs balsojums. Un Junkers, kurš ir mūsu Eiropa padomas jaunais prezidents, komisijas priekšsēdētājs arī ir runājis eh, par daudziem būtiskiem eh, ārējās politikas instrumentiem, kuri var tikt saistīti ar eh, dažādiem tirzniecības sankcijas jautājumiem, un tie var kļūt ļoti, ļoti būtiski. Runājot par uh, manu izpratni un uh, citu izpratni par tirzniecības pasākumiem un instrumentiem, nē, tur nav nekādas problēmas. Es nedomāju, ka kaut kas ļoti būtiski izmainīsies, ja galu galā mēs eh, būsim situācijā, ka būs nepieciešama eh, vienbalsīga vienošanās un izpratne padomē par šiem jautājumiem. Un eh, tā ir politiska lieta, un te ir jāstrādā koordinējot daudz ko. Bet, eh, bet šeit nav būtiskas, eh, būtiskas domstarpības eh, no manas puses un citu iesaistīto pušu, kā sagatavot daudz un dažādus dokumentus, bet, nu, mums tomēr ir jāpieliek punkts. Un uh, eh, viss šie aspekti ir arī attiecinām uz Izraelu. Es pabeigšu. Zanadilkungs. Es varbūt tomēr nekādas rekomendācijas savam pēctecim neizteikšu, uh, vai nu tas būs viņš vai viņa. Šis cilvēks tad arī strādās, arī apciemos jūsu komiteju Un varbūt tādā privātā sarunā es kaut ko arī varētu rekomendēt. Bet, starp citu, e, komisārs, kad beidz savu darbu komisijā, tad parasti ir iespēja uh, izteikties vai arī rakstiski nosūtīt, ko vēlas pateikt rakstiski. Uh, Barozo kungam, arī jums, runājot par to, cik veiksmīgs ir bijis eh, viena vai otra komisāra portfelis, bet nu pašlaik komitejā es varbūt tiešām vairāk par to neizteikšos. Um, Mrs. Skāke. Eh, um. Šākas kundze. Par publiskām konsultācijām mēs pabeidzām 13. jūlijā ir apmēram 150 tūkstoši atbilžu, bet daudzas ir identiskas. Tas ir interesanti, kā to var panākt. Excuse me? Kā lūdzu? Well, it's not so... Tas nav tik grūti, ja jūs esat Nevalstīskā organizācija, jā, jā, es jau nesaku, ka tas ir grūti, bet jūs apēt eh, sistēmu, jo parasti ir jāiet sistēmā, jāatbild uz jautājumiem un jānosūta atbildes. Un ir skaidrs, ka šī procedūra ir apieta. Un vienas un tās pašas atbildes ir tikušas eh, pavairotas, vienkārši iesūtītas. Un tur jāveic analīze kvalitatīvi un kvantitatīvi Hmm. Mēs vairāk gaidījām negatīvas atbildes nekā pozitīvas, bet eh, es domāju, ka vajag veikt šo kvalitatīvo, kvantitatīvo analīzi, jo visas identiskās atbildes vajadzētu uzskatīt kā viena atbilde, un tas ir vairāk no politiskā, nevis matemātiskā viedokļa. Ja jūs man uzdodat jautājumu, tad es parasti cenšos interesanti atbildēt. Es ceru, ka pirmā analīze tiks veikta jau diezgan drīz. Kopējā analīze. Un arī jūsu iespējamās atbildes, tas paņemt vairāk laika, uh, Bet es varu informēt par to, kas, eh, kādas atbildes eh, figurē šajās konsultācijās, tas varētu būt septembrī, bet turpmākā analīze par priekšlikumiem tālākai darbībai tas aizņemtu vairāk laika. Are the US dragging their feet in TTIP? Par TTIP eh, vilcināšanos. Nē, es tā neuzskatu. Man bija gara saruna Sidnejā ar Maiku Fromanu. Mēs turpināsim darbu normālā ritmā. Mums vēl daudz, kas runājums ir, daudz tehniska darba, lai varētu pēc laika pieņemt politiskus lēmumus. Mēs nezaudēsim laiku. Un iepriekšējā reizē mēs tikāmies Vašingtonā pirms mēneša apmēram. Es biju pārsteigts par to, kā ir pavirzījušās lietas uz priekšu tehniskajā analīzē. Tas pierāda, ka Amerikas un Eiropas puses abas divas eh, ļoti daudz laika un enerģijas iegulda eh, šajā lietā, tāpēc nevar teikt, ka tas viss velkas pārāk ilgi. Eh, par nolaišanās zonām tās sarunas notiks nākamgad, bet nolaišanās zonu ir ļoti mm, maza. Uh, Un tad tā, ja paceļas lidmašīna, tad no augšas šo zonu vispār praktiski neredz, un tikai tad, kad laižās lidmašīna lejā, tad jūs ieraugāt šo nolaišanās skrejceļu. Un sarunas par to ir diezgan tuvu noslēgumam, bet tāpēc nevarētu teikt, ka viss tiek stiepts garumā. Koordinācija starp tirzniecību un politiku. tā kā es jau esmu strādājis šajā amatā gandrīz piecus gadus, man ir skaidrs, ka tirzniecība ir liels elements ārējā politikā Eiropas Savienībai. Tas ir ļoti politisks jautājums. Un es gribu atkārtot, ka man nav bijušas problēmas uh, veidot koordināciju ar Ketiju Eštoni. Uh, Bet, ja runājam par to, kā varētu virzīties ārējā politika vienā vai otrā virzienā, tad tomēr par tirzniecību eh, jāsaka, ka lielākā eh, ir daudz instrumentu. Kopējā drošības politika prasa vienotība. Un mm, ar tirzniecību varbūt tā īsti nav, ja runājam par ekskluzīvu Eiropas Savienības kompetenci. Ja paskatāmies uz nolīgumiem, kas ir noslēgti, tur ir aiz tiem stāv politiskā darba kārtība, protams. Vai vajadzētu būt vairāk vai lielākai vai mazākai koordinācijai? Man jāsaka, vai koordinācija darbojas vai ne, vairāk ir atkarīgs no tā, ko indivīdi e, dara lēmumu procesā, nevis šīs te bezgalīgās sarunas. Mēs ar Ketiju esam ļoti labi sastrādājušies, bet varbūt nākamajā komisijā būs labāk strukturēts šis darbs. Bet es tam nevarētu piekrist. Par līgumu ieviešanu par ilgspējīgu attīstību, par šo te nodaļu tirzniecības nolīgumos runājot. E, nolīgumā ir daudz procedūru, daudz teksta, un arī dialogs notiek politiskā līmenī. Ja mēs paskatāmies uz ieviešanu šiem jaunajā, jaunās paaudzes nolīgumiem, piemēram, par Koreju, Pirmais nolīgums, e, tāds līgums tika noslēgts 2013. gadā ar Kolumbiju un Peru. Parlamentam, e, protams, ir vara risināt problēmas, kas var rasties. Visos šajos nolīgumos notiek process, notiek igadējas sanāksmes ministru līmenī, lai apspriestu šīs te Mm, jaunās problēmas. Un, protams, ka problēmas rodas tad, kad sāk ieviest nolīgumus. Kad visi šie nolīgumi tiks noslēgti, pabeigti, pēc ievēršanas Eiropas komisijai būs milzīgs darbs jāpaveic. Un viens no iemesliem, es uzskatu, daudzpusējie nolīgumi ir vislabākie. jo tad būtu mazāk ieviešanas problēma. Lielam ekonomiskām blokam, piemēram, Eiropas Savienība un ASV, es nedomāju, ka mazākas valstis varētu izsekot eh, dažādām divpusējām sarunām. Es domāju, ka jo vairāk eh, nolīgumu ir, mums būs, jo vairāk mums būs šādas mehānismas, mehānismi par Ekvadoru. Tā ir pievienošanās esošam nolīgumam faktiski. Jūs pieminējāt tādus nosacījumus, kas nav, par kuriem mēs neesam no jauna runājuši ar Ekvadoru. Viņi tikai pievienojas Peru un, un um, Kolumbijas līgumam, un ir jauna līguma tik, e, jauns, jaunums līgums ir tikai tas, ka Ekvadora tiek pievienota šim esošajam nolīgumam. E, tur ir runa par piekļuvi tī, e, precēm un būs, sekos arī protokols par pievienošanās starp ES, Peru, Kolumbiju un Ekvadoru, tad kļūs par trešo pusi šajā nolīgumā. Es atkārtoju, ka mēs neesam no jauna sprieduši par uh, tiem noteikiem, kurus jūs pieminējāt. Vienkārši Ekvadora tiem pievienojas. Es varētu sagaidīt jūs turpmāko jautājumu, kādas ir procedūras, par kurām panākta vienošanās un kā, ko parlaments var darīt, bet parlaments pats par to var spriest, vai ne? Bet mēs neesam, mēs pat nevarētu mainīt nolīgumu ar Kolumbiju un Peru. Un tāpēc arī Ekvadora vēlējās pievienoties nolīgumam attiecībā uz GSP un banānu protokolu bija tas pats. Bet eh, šie noteikumi nav mainīti. Ekonomikas partnerības nolīgumi Kotonu līgums, e, šie visnotasacījumi ir pilnībā saglabāti. Ir skaidra atsauce uz neizpildīšanas e, nosacījumu Kotonu līgumā. Ja valstī pārkāp pamatiesības, tad mēs varam varbūt pat pārtraukt līgumu. Tātad atsauce tāda ir, tāda ir atsauc arī ekos un sadek arī. Tāpēc es uzskatu, ka pašlaik mēs neesam gatavi noslēgt nolīgumu ar Austrumāfrikas kopienu, Burundi, Ruandu, Ugandu, Tanzāniju un Keniju. Jūs jau saprotat, kāda ir problēma. Protams, tur ir problēma ar Keniju un Ugandu. Ugandā ar likumdošanu, par homoseksuāļiem un Kenijā attiecībā uz ICC. E, mēs droši vien nepavirzīsimies uz priekšu. Pašlaik mēs nerunājam par tādas klauzulas iekļaušanu e, nolīgumā. E, mums ir atlikuši vēl daži jautājumi, bet tos vēl varētu risināt Mēs nemainīsim savu disciplīnu par nepildīšanas klauzulu. Jā, jūs deputāti priekšsēdētāji uzdevuši ļoti daudz jautājumu. Jums vajadzētu pateikt, ka mērenībā parādās meistarība. <laughs> uh, jā. Yeah. You're on the front line. Uh, um, <laughs> Jūs esat fronts pirmajā līnijā. Ieroču piegāda Krievijai. Es tur neko nelēmju. To var ietekmēt tikai ārlietu padome. Es jums varu atbildēt par ISDS. Par caurskatāmību es nepiekrītu jums. Es nedomāju, ka 2000, 218. pants tiktu pārkāpts. Mēs būtu par to atbildīgi, tas gan, bet mēs nevaram būt atbildīgi par caurskatāmības trūkumu ASV pusē. Un kas attiec uz mūsu pašu tekstiem, mūsu sārunu nostājām, tās ir Mm, tās ir palikušas spēkā. E, ir konstitucionāls likums pieņemts, un es esmu pārliecināts, ka mēs nepārkāpjam 218. pantu. Biginas kundzes jautājums par Kambodžu. Tas ir rezultāts visam izņemot ieroču līgumu mazāk attīstītām valstīm, viena no tām ir Kambodža. Par, jāsaka, ir ļoti straujas pieaugums rīsu eksportā ziņā. un drošības klauzula tiek mums piedāvāta. Mēs tam atbildam. Pašlaik tas ir viss, ko es varu pateikt. Es nevaru sniegt jums vairāk informācijas, bet mm, tāda informācija drīz pienāks un droši vien. Un mēs arī to piedāvāsim jums, kā parasti ar drošības klauzulām tas notiek. Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies jums! Šoreiz uh, tu jautājumi bija ļoti daudzveidīgi, uh, jo mēs uh, uzklausījām pārskatu par tiesniecības situāciju. Tagad mums vēl ir nedaudz laika, bet lūdzu izsakieties viens minūtes ietveros, lai varam dot vēl vārdu komisāram atbildēm. Lānsberģi kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Uh, Paldies, komisāru. Pagājuši gadu. Uh, Pagājušajā mēnesī mēs parakstījām brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Ukrainu, Gruziju un Moldovu. Mēs novērtējam jūsu darbu. Bet Krievija ir uzsākusi jau tirdzniecības karus ar šīm valstīm, un viņi uzlika papildu tarifus e, šīm precēm. Uh, Un Ukraina zaudēja ne tikai daļu no teritorijas, bet arī tajā valstī notiek karš. Un Krievija pateikusi, ka tā neuzņ, nepieņems pienproduktu savā valstī no Ukrainas komisāra. Krievija izmanto arī tirzniecību eh, politiskas piedienu izdarīšanai ko es varu darīt, lai turētos pretī šiem spiedienam ne tikai no dalību valstu puses, bet arī no to valstu puses, kuras parakstījuši ar mums brīvās tirzniecības nolīgumus. Tieši viena minūte ļoti labi. Eh, grazie, komisārio. Eh, paldies, paldies, komisāri. Es gribētu tikai uzsvērt viena veida bāžas par SWIFT un tirzniecības aizsardzības dosjē. Es domāju, ka šī lieta ir steidzama. Es gan neieslīgšu detaļās par komisijas prerogatīvām, bet es tikai gribu teikt, ka jautājums ir būtiski. Būtiski, lai institūcijas sadarbotos labā darba gaisotnē, lai varētu sagatavot labu vienošanos par TTIP, par horizontālo pieeju. Es zinu, ka tiek izdarīts spiediens eh, no Amerikas pu, iesaistītajām pusēm, jo viņi grib vairāk, eh, lielāku teikšanu. Jau sarunu sākumā, un es domāju, ka tā nav laba zīme, jo īpaši, ka mēs uzskatām, ka caurskatāmība būtu jāiekļauj šajā vienādojumā. Uh, Es domāju, ka mums vajag strauji risināt šo jautājumu. Tas ir uh, jautājums, kas rada lielas bažas. Paldies, Morel kungs. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es nerunāšu par TTIP. Daudz kolēģi jau uzdeva jautājumus, bet ir daudz debašu, bet uh, daudz jautājumu maz atbilžu. Un, uh, jā, es gribēju runāt par kaut ko, par ko mēs nerunājam pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Uh, Tas ir tisa par pakalpojumu nolīgumu. Un e, tur ir runa par to, ka plašāka liberalizācija nāks par labu visiem, radīs izaugsmi, un sociāldemokrāta grupā mums ir zināms bažas par to. Un tā pati problemātikas ar tētipu, ka ir šī slepenība, un tad ir šī informācija par pielikumiem, uh, par slepenām vienošanām, un tas viss tādā slepenībā, un eh, tāpēc uh, atgādināšu komisāram, ka um, taču tika solīta lielāka caurskatāmība, nu mēs vēl gaidām to no komisāra puses. Paldies! <coughs> Paldies, komisār! Ļoti īsi divi jautājumi, viens par tītip. Vai jūs strateģiski iztēlojaties šo galīgo nolīgumu, kas būtu veltīts tirgus piekļuvē plus papildu jautājumi un runātu par regulējošiem jautājumiem. Es, protams, ņēmam vērā arī ASV nostāju. Mēs domājam, ka mēs iegūsim mazāk mm, ar tarifiem, vai mums vajadzētu izvēlēties šo ceļu. Otra lieta. Uh, Neliels noslēpums eh, ir tāds, kuru jūs varbūt varat paskaidrot par sarunām, par investīciju nolīgumu līgumu ar Ķīnu. Ķīnieši ir iesnieguši savu tekstu maijā investīciju aizsardzību, eh, par aiz, eh, šo aizsardzību, vai, vai tā ir parasta darbība, vai tur ir kaut kāda politika stāvēs tā, un kā šīs sarunas notiek. Paldies, Kirtendāla kundze. Paldies. Divi jautājumi. Vispirms par TTIP un pēc tam par stāvokli šajās sarunās. Jūs visu laiku esat eh, kā komisārs eh, svārsties starp pozitīvu un negatīvu nostāju Bet ko jūs teiktu par nafta, nafta darba veidu? Par tirzniecības priekšrocībām. Jūnija ASV atņēma Svazilendē šīs priekšrocības cilvēktiesību pārkāpumu dēļ un demokrātijas problēmu dēļ. Vai un es ir apstiprinājuši šīs priekšrocības, vai mēs varētu tās atcelt? Uh, piemēram, Guatemalai, Svazilendai, kur skaidri jau redzam šie cilvēktiesību pārkāpumi un problēmas ar demokrātiju. Paldies. Kelā. Paldies, Kelērs kundze. Thank you. In your... Paldies sava mandāta laikā. Jūs, komisāri, jūs esat strādājuši pie tirzniecības jautājumu, kas ir bijuši augstu politiskajā darba kārtībā. Teiksim, akta TTIP tirzniecības sarunas. Un es gribu zināt, vai jūs uzskatāt, ka tā ir priekšrocība, vai tas ir vājums, un arī, ko jūs varat izsecināt pēc piecu gada pieredzi um, par šīm te politiskajām spēlēm. Par caurskatāmību, kādas vēl ir sekas no tā visa? Tā kā jaunais eh, komisijas priekšsēdētājs Junkers parlamenta plenārsādā teica, ka viņš negrib ISDS un negrib necaurskaitāmu eh, jurisdikciju. Kā jūs domājat, kādas ir sekas no TTIP un citas sārunām? Un priekšsādātājs jau skaidri pateica, ka viņš to noraida. Thank you and, uh... Paldies, paldies komisāram. Paldies Karalam par uh, plašajām atbildēm. Diskusijas Inta komitejā ir daudz konstruktīvākas un civilizētākas nekā eko, ekon komitejā. Vēl pozitīvi ir tas, ka Esošais komisārs komisija ir veiksmīgi virzījusies uz priekšu vairākās politikas jomās, teiksim, tirzniecības sarunās. Man ir divi jautājumi. Pirmais par reģionālajiem tirzniecības nolīgumiem pēc to noslēgšanas, jo īpaši ņemot vērā Dohas attīstības darba kārtību, šīs sarunas ir iesprūdušas kā jūs skatāties atpakaļ, vai lielāks progress tiks panākts divpusējās sarunās, vai arī multilaterāls sarunas, un eh, vai nākamajai komisijai vajadzētu turpināt šādu darbu līniju. Jūs uh, Runājot par viceprezidenti un sistēmiskām problēmām, ES politikas veidošana tirzniecībā un drošības jomā, vai jūs konsultēsiet nākamo viceprezidentu? Kā var nodrošināt koordināciju starp šīm politikām? lai būtu nodrošināta konsekvence politikas veidošanā. Lielas paldies, Cikas kungs. Grazie, prezidente. Jo voļo. Paldies. Vēlreiz vēlos uzsvert jautājumu, kas saistīts ar Itāliju. Mēs, es, mēs esam lielākie rīsu ražotāji Eiropā, un jūs pieminējāt droš, drošības klauzulu bet jūs teicāt, ka tas ir konkurences pārkāpums. Un tieši atsauca ir uz pārkāpumu Kambodža un Mjanma ir iesaistīti šajā lietā, un tas kaitē Itālijai. Vai uz, uzņemsiet diplomātiskus kontaktus ar šīm valstīm, lai novērotu situāciju? jo ir konkurence ietekmējoša uzvedība, un es runāju par pārtikas drošību šeit. Mums ir regula, kura eh, runā par uh, muitu, bet to varbūt vajadzētu pārskatīt. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātāji, komisāri. Man ir trīs īsi jautājumi. Pirmais būs pēdējais. Es gribu atbalstīt izteiktās bažas par rīsa importu, jo tā ir problēma Spānijā, kur mēs arī saskaramies ar importētā rīsa, rīsa problēmas. Otrs jautājums ir par tirzniecības politika Latīņamerikā. Mūsu valstī mēs labi zinām, ka Latīņamerika ir uh, labās attiecībās ar Eiropas Savienību, bet uh, netiek mm, pievērst pienācīgi uh, uzmanība problēmām. Ja ir nolīgums, ir, nav panākt vienošanos ar Merkusuru, Delma Rusef tikās ar mūsu pārstāvi un viņi runāja par šo Merkusoru vienošanos. Es gribētu zināt jūsu viedokli. Un kā varētu turpināt šo līgumu veiksmīgi par TTIP? Es domāju, ka būtu labi pieņemt pedagoģisku uh, stratēģijas dokumentu dalību valstīm lai izklāstītu, lai runātu par idejām, kuras neatbilst īstenībai, kuras, kuras Eiropas Savienība vēlas. Un kā varētu virzīties uz priekšu? Rapidement, trois questions. Paldies pavisam ātri, trīs jautājumi. Um, pirmkārt par Japānu. Mēs zinām, ka aprīlī un jūlijā bija saruna kārtas, un es gribētu uzzināt, kāda ir situācija sastībā ar pieeju publiskajiem tirgiem, jo īpaši attiecībā uz Japāņiem. Otrs jautājums par Krieviju, jo jūs zināt, ka ir Krievijas embargo uh, uz uh, cūgaļu attiecībā, jo šis cūk mērs, un ir arī uh, zināmas ziņas no PTO, un uh, Vai ir kaut kāds veids, kā varētu šo situāciju um, atrisināt, jo šis sektors ir krīzē, cūpeļu sektors? Un tagad tāds vispārīgāks jautājums. Jūs uh, vispārīgi runājāt par nolīgumiem, kas ir noslēgti un kas vēl būs. Un, uh, es gribētu, lai jūs izsakāties par um, veidiem, kā varētu panākt, lai šie nolīgumi tiktu respektēti. Un tagad Salvīnī kungs lūdzu. Grazie, non so come in 4 minuti riuscirà a rispondere a 40. Paldies. Es īsti nezinu, kā komisārs spēs atbildēt uz visiem jautājumiem, bet e, 5 gadi tātad, e, cik daudz darba vietu ir radītas un cik ir zaudētas. Es domāju, ka te bija problēmas ar izcelsmes norādēm. E, komisija, diemžēl, nedarīja visu, kas bija tās spēkā, spēkos. Runā, ja mēs runājam par viltošanu, par dempingu, es Neuztraucos, ka jūs aizvietos cits komisārs. Es gribētu zināt, cik daudz darba vietas ir, ir zaudētas. Komisār. Tagad mums ir 15 minūtes atbildēm. Lūdzu, komisāra kungs. Thank you, um, thank you, president. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs saprotat, ka es nevaru atbildēt detalizēt uz visiem jautājumiem, bet es varu atgriezties vēl jūs komitejā, runāt par kādu konkrētu tēmu. Landsbergi kungs, jūs pieminējat Moldovu, Ukrainu. Tam ir saikne ar to, ka nolīgumi ir parakstīti. Protams, ka tā ir politiska reakcija. Un šo pēcpusdienu tikos ar Moldovas eh, premjeru, vicepremjeru. Mēs runājam par to, kā varētu risināt šīs problēmas. Protams, viņš sūdzējās par Krieviju, bet eh, kā mēs varam no Eiropas viņiem palīdzēt? autonomājas trīzniecības pasākums ļāva viņiem iepludināt vairāk vīnu Eiropas eh, tirgū nekā iepriekš. Nākamajās dienās mēs ar Fīlu, Fīli un Sielos mēs domāsim, ko vēl var palīdzēt eh, šo nolīgumu ietvaros, vai mēs varam izmantot priekšrocības Un mums vairs arī nav jau konsultējis ar PTO. Mums tā tad ir iespējams uzsākt kaut ko darīt. Ja mēs tās, eh, ja mums būtu priekšlikuma, tad vispirms tie ir jāizstrādā. Jāiesniedz parlamentam padomēji. Ļoti iespējams, ka jūs pavisam drīz ieraudzīsiet šādus priekšlikumus uz savu galdu. Es ceru, ka mēs pavisam drīz atrisināsim situāciju ar tirzniecības instrumentiem, bet eh, eh, tas ir pamatā padomis uzdevums ir parlamenta nostāja, un mums tagad ir jāturpina runāt ar padomu, lai rastu risinājumu. Bet jūsu priekšteči parlamentā ir jau panākuši vienošanos par savu nostāju, parlamentu nostāju, un tad eh, ir vienkārši jāturpina darbs. Morākungs. Es gribu atgādināt. Tīsā sarunas. Ir PTO ietvaru sarunas, tās nav divpusējas sarunas, tās ir daudzpusējas sarunas. Un tirzniecības sarunas nav publisks pasākums, bet tas nenozīmē, ka sarunas ir slepenas. Mēs jau informējam pārējās iestādes par panākto progresu sarunās. Starp citu, lai palielinātu caurskatāmību, mēs esam radījuši jaunu mājaslapu, kur ir noderīga informācija par sarunām. Vēl jāņem vērā, ka iztīs ir daudzu valstu savienošana, um, tāds kopums. Un divpusējas uh, sarunas uh, tādējādi atšķiras caurskatāmības līmenis arī ir dažāds. Mēs nelemjam par caurskatāmību attiecībā tikai uz tīsa. Visām pusēm ir jāpiekrīt, jāvienojas savā starpā, bet es eh, varu komiteja arī vairāk pastāstīt tieši par tīsas jautājumu. Viens, eh, kādā virzienā tas viss iet līdz šim E, tam nebūtu ietekmes uz pakalpojumiem. Pašlaik mēs, e, mēs runājam par mūsu pašu tirgu, tāpēc pagaidām tā vēl nav problēma. Tālāk. Muisas kungs. Es neticu, ka līgums tiks noslēgts ar ASV, kas nodrošinās piekļūt tirgumu. Tur ir runa par tarifiem, pakalpojumiem, publiskajiem iepirkumiem, valsts iepirkumiem, investīcijām. Domāju, ka varbūt, ka m, mm, tieši tā svarīgākā daļa būtu atdalām no vispārējā. Tas ir mans personīgais viedoklis. Es uh, pirms savu mandātu beigām to nepaspējuši nokārtot. Par investīcijām. Kāds tieši bija jūsu jautājums? Šķiet, ka ķīnieši ir iesnieguši savu tekstu, mēs neesam iesnieguši, vai tur kaut kas stāvēs tā. Mēs esam saņēmuši priekšlikumu no Ķīnas. Nu, un tas arī neatbilst mūsu vēlmēm. Pašlaik mēs turpinām konsultāciju procesu, kad konsultācijas starp dienestiem tiks pabeigtas, tad mēs arī sagatavosim savu atbildi Ķīnai. Bet tas prasīs zināmu laiku. kāpēc mēs pārvirzījāmies no pozitīviem uz negatīviem sārakstiem, vai tas strateģisks lēmums negluži. Vispirms tas bija sitas jau uh, eh, gadījums. Tur nav problēma, kāpēc ir pilnīgi caurskatāmība par to, kas ir nezināms. Varbūt tikai negatīvs saraksts, ja ir pilnīgi caurskatāmība par visu. Tāpēc ir problēmas, kas jāuzspriež ar ASV. Tāpēc pašlaik mēs neesam pārē, pārgājuši uz negatīvu sarakstu ar ASV, jo caurskatāmības līmenis attiecībā, jo īpaši uz valstu uh, uz, uz štatiem. Pašlaik eh, tas eh, caurskatāmība nav tik liela. Tas nav ideoloģisks solis, eh, jo šajos nolīgumos pārāk daudz ideoloģijas nevar pieļaut. Svazilenda. Lēmums vēl nav pieņemts, bet iepriekš mēs to esam jau paveikuši. Mēs esam pārtraukuši visu, izņemot ieročus, eh, attiecībā uz Šrilanku, manuprāt. Labi, mēs esam pārdākoši nolīgums ar Šrilanku, jo tika pārcelta, pārveidota politika pašlaik mums nav nekādu pasākumu attiecībā ar Svazelendu, bet eh, mūsu dienas vēl domā, ko darīt. Eh, dienas strādā kopā un tādējādi virzās uz priekšu. Pašlaik mēs neplānojam nekādus papildu pasākumus, taču, piemēram, Bangladeša pēc eh, tur arī radās problēmas un eh, valdība uzaicināja vairāk inspektoru. Mēs varam apspriest šo te novērtējumu, tas ir pamatā pozitīvs, un tad jāvaicā, vai būtu pozitīvāks rezultāts, ja mēs vienkārši būtu pārtraukuši līgumu. Es tā nedomāju. šie lēmumi ir politiski. Tā, tie, nav politi tie nav tehniski jautājumi. Vai caurskatāmība ir trūkums vai spēcīgā puse? Man nav nekāda problēma ar caurskatāmību. Man ir stingra Man ir bijušas uh, diskusijas par to, bet man uh, patīk šis jautājums. Pagājuši nedēļa parlamentā mēs arī daudz diskutējām, un man nav nekāda problēma ar atklātām diskusijām. Pārsvarā atklātība e, kalpo maniem mērķiem, nevis darbojas pret tiem. Otrs jautājums par sita. E, tas nav mans uzdevums izlemt. Mums ir līgums ar Kanādu apspriests. Un tagad ir atlikusi tikai viena maza lieta, un vispārējais ir izdarīts. Un mēs šo, šīs sarunas vedām uz mandāta pamata. Mandāts mums tika piešķirts e, no ministru padomas puses. Un tā rezultātā e, ICS ir šajā nolīgumā. un bez tā mums pat nebūtu uh, mandāta sarunām ar Kanādu. Tur drīz mēs redzēsim, kas notiks tālāk. Un pilnīgi skaidrs, uh, kas būs ar citu, kad būs sākotnēja fāze pabeigta. Līdz 25. septembrim mums būs uh, sanāksme, un tad uz padomas galda būs priekšlikums. Un ja padomu izlems, ka viņi nepiekrīt vairs tam, ko viņi vienprātīgi mums lūdza, tad, protams, viņiem pašiem jāpieņem lēmums. Tas vairs nav manās rokās. Līgums ir um, norunāts balstoties uz līgumu, uz mandātu. Tāpēc padomēji un parlamentam būs jādomā, ko darīt tālāk. Tas būs ļoti interesanti, jo nav runa tikai par sita, kurā ir šādas problēmas. Tas būs vairākos nolīgumos, un parlaments e, e, tad vaicās sev, vai apdraudēt e, daudzus nolīgumus un ilgadīgu darbu. Mm, jā, parlaments var nobalsot, un tam tas arī domāts. Un trešā mācība, ko es esmu iemācījos, kad biju deputāts 1980. gadā. Tad kāds uh, uh, holandiešu kolēģis, ar kuru mums bija ļoti uh, gara tāda sadarbība bijusi, sagatavojot dažādas dokumentus balsošanai. Un uh, bija plenāra sēde, un mans kolēģis teica, tev ir jāpaliek šeit. Tajā dienā tu nekur nedrīkst iet, jo parlaments eksistē tikai tik ilgi, kamēr notiek balsošana plenārsēdēs. Ja tā nenotiek, tad tas vairs nav parlaments. Lūk tā. Tālāk par eh, tirdzniecības veicināšanas eh, līgumiem, eh, <clears throat> daudzpusējiem, reģionāliem. Pašlaik mēs vedam sarunas ar vairākām valstīm Āzijā. Un pirms mēs nonākam pie divpusējās sarunu fāzes, mums ir eh, jānonāk līdz reģionālajai uh, eh, sarunu fāzei, kura tad beidzas ar kādu vienošanos. Un um, ļoti bieži Eh, ir grūti eh, uzzināt precīzi, kas tieši ir noticis šajos procesos, tāpēc nu, arī Ketī Eštone ir eh, dažādi atbalstījusi divpusējo sarunu iespēju. Jo, ja mēs turpināt tikai strādāt reģionālā režīmā, tad nekad mēs nenonāktu līdz vienošanās punktam. Bet tad, kad ir darbs pabeigts, un tad var uh, atkal atgriezties pie uh, tādas reģionālās papildu dimensijas, ja tā var teikt. Tā kā tas ir pietiekoši sarežģīti. Brīvās tirsniecības līgumi ir eh, ļoti eh, tādi fundamentāli un, un brīvi savā garā. Un ir ļoti svarīgi arī turēt prātā visus, visus brīvās izniecības eh, līgumus, kas pēdējā laikā ir noslēgti jau simtos. Un kas ir svarīgi? Svarīgi ir šī tirzniecības veicināšana. Un tie līgumi, vienošanās, kuras mēs panākam, noslēdzam, ir eh, saistīti arī ar um, GSP. Es varētu jums sniegt daudzus piemērus par vienošanām, par kurām man ir bijušas bažas. Un es esmu uzdevis jautājumu PTO, vai patiešām nevajadzētu visai nopietni pārvērtēt šos līgumus, bet nekad neesmu tādu īstu entuziasmu uh, saskatījis uzdodot šādu jautājumu. Bet agrāk vai vēlāk to vajadzēs darīt, un man ir jābēdina jūs, jo nevarēšu, uh, nevarēšu neko, neko tādu uh, rekomendēt, kas varētu novērst šo iespēju uh, manam nākošiem kolēģim. Un kad uzdod jautājumu, šo, šo klasisko jautājumu, vai jūs kaut ko rekomendēsiet nākošajiem komisāriem, komisāriem, komisārei, tad es, nu, var teikt, varbūt privāti. Tālāk, uh, Sičukungs, arī tas bija jautājums par īsu. Un Rodrīgas kungs arī par to interesējās. Uh, Lieta ir vienkārša, bet te ir jāturprātā, kāds ir pieprasījums, eh, un tas jāparedz eh, nodrošinājuma klauzulā un eh, procedūrās, kas ir saistīts ar GSP plus un komisijas regulu, ir teikts, ka ir jā. Ja izvairās no situācijas, eh, ka tiek pieņemts lēmums ātrāk nekā ir veikta pamatīga izpēte. Un tas nozīmē, ka jums ir jābūt tādā ļoti, ļoti tādā uh, statusā, kad jūs esat visu fundamentāli izpētījuši un tā tikai uh, ķers tālāk šo procesu virzīt komisiju. Uh, Un tas ir saistīts arī ar konkurences dažādām normām. Un, protams, atsevišķi stāsts ir par ieročiem, bet runājot par eh, rīsu tirgu, eh, ir dažādas iespējas, kā šo tirgu kļu, kropļot, un savukārt ir dažādas iespējas arī, kā to sakārtot un likt lietā pareizus konkurences eh, noteikumus. Uh, Not a result of the Mercosur agreement because there is none. Ir, uh, ir dažādi sarežģījumi ar Mercosur valstīm, un pagājušā gada beigās mēs sagaidījām, ka tiks piedāvāts piedāvājums uh, uh, attiecībā uz dažādām precēm. Es gan neko līdz šim vēl neesmu saņēmis, bet tomēr priekšlikumi tiek gaidīti. Uh, un uh, ir bumba, tā teikt, Merkusur pusē. Un te jau mēs pieminējām tādu valsts kā Argentīnu. Un problēma tur eh, tā kā vairs nav, bet nu, tas nu gan nav saistāms ar Merkursur rezultatīvu darbu. Mēs turpinām uh, sarunu procesu ar Japānu. Pašlaik tieši ir šis sarunu vešanas rauns un esmu saticis Mategi kungu ministru pirms dažām dienām Sidnejā, un mēs ļoti precīzi savu pozīciju definējām. Ja jūs vēlaties, tad mēs varam turpināt arī nākošajā gadā sarunu vešanas ciklu, un esam vairākos jautājumos būtiskus panākumus guvuši, cits starpā arī valsts iepirkumu e, jautājumu sakrām bet bija arī vairāku uh, darbu uzskaitījums, un tas saraksts būtu jāpārvērtē. Uh, pamatoties uz ministra padomas uh, nostāju, un mums tiešām ir uh, jāturpina uh, tikpat cītīgi kā iesākt šis sarunu vešanas process. Par Krieviju tas tiešām ir kritisks jautājums. Bet drudzis jau ir endēmisks uh, Krievijā, nevis, um, nevis uh, Eiropā. Un tad, kad mēs varam šos jautājumus pacelt PTO līmenī, tad arī ir jāveic konsultīvais darbs un jāvirzās uz priekšu. Bet ļoti viegli jau viņi varētu atrast risinājumu, jo uh, lai ierobežotas, tad tomēr problēmas parādīsies viena vai otra uh, reģiona ietvaros vai pāri reģioniem tās ies. Runājot par Krieviju, mēs, protams, varam nonākt pie vienošanās tikai tad, ja ir tāda vēlēšanās. Kā nodrošināt to, ka līgumus un vienošanās respektē? Mēs šai sakrā veltam liels pulsu laiku, un Arī šeit jāsaka, ka darbs ir jāturpina. Un gan ministra līmenī, uh, un komiteja līmenī mēs uh, esam strādājuši tā, ka domāju, ka nākotne rādās gaišās krāsās, nebūtu pašlaik vieta par to šaubīties. Līnī kungs. Eh, gribu teikt, ka mums nekad nav tāda sabiedrība bijusi, kura attīstījusies bez tirzniecības. Lai cik arī grūtas nebūtu bijušas kādas uh, sekmes pamatā sarunas. Sirsnīgs paldies, komisāra Punks. Paldies arī tūkiem, ka viņi pastrādāja nedaudz ilgāk. Sirsnīgs paldies jums par to. Un vēlreiz paldies, komisāra kungs, jums par labo sadarbību un par uh, pastāvīgo kontaktu uzturēšanu, ko mēs noteikti turpināsim līdz jūsu mandāta beigām. Paldies!